Godātie kolēģi, ielūdzu visus ieņemt vietas. Priecājos jūs redzēt šajā agrijā rīta stundā. Šī ir pēdējā sanāksme mūsu kopējā komitejā ekon un budžeta tātad statusā. Un mums šeit jāvienojas par attiecīgu strateģisko investīciju fondu pagarināšanu gribēju pārliecināties, ka darba kārtība neizraisa nekādas iebildumus, tad, tad, tad var tikt apstiprināt un vēlējos pārliecināties, ka jūs piekrītat arī attiecīgiem protokolam, kas no, no kopējā sanāksme, kas notika šī gada 15. maijā. Labi, tad protokols uzskatāms par apstiprinātu. 26. oktobrī sarunvedēja komanda no budžeta un ekonomikas komitejas nonāca pie politiskas vienošanās ar Igaunijas prezidentūru mm, kā padomas pārstāvi, vienojoties par eh, Eiropas strateģisko investīciju fonda pagarināšanu. Mēs sagatavojām vēstuli 8. novembrī. Koreper apstiprināja šo politisko vienošanos, eh, attiecīgi, kā jau minēju. Atgādināšu, ka mandāts sarunām ar padomi tika pieņemts budž un ekon komitejās 15. maijā. Kore par vēstuli, arī zem vienošanās konsolidētais teksts tika nosūtīts visiem mūsu abu komiteju deputātiem 9. novembrī, lai notiktu atkārtot konsultēšanās šorīt. Ņemot vērā 69. panta F apakšpunktu, mēs tagad varam pāriet pie balsošana, balsošanas pamatojoties uz provizoriskajiem pamatiem. Procedurāli mums ir jāievaro zināmas normas, un tāpēc vispirmām kārtām došu, priekš, ro, došu vārdu līdz priekšētājiem Gvaltierī kungam. Uh, would, uh... Paldies, Žan! Gribu izteikt šādu paziņojumu. Nu, tāda grāmatvedības kļūda 9. panta 2. apakšpunktā un 1a jauns apakšpunkts tiek identificēts konsolidētajā versijā kas nāk līdz kora par vēstulē grupas, ir vakar informētas pa e-pastu, ka esam saņēmuši rakstisku apstiprinājumu no prezidentūras, ka šī kļūda tiks labota juridiskās eh, pār, teksta revīzijas laikā. Tieši tā kā tas notiek eh, parasti pirms balsojuma plenārsēdē teikums šobrīd ir tāds, vienlaikus atzīstot, ka uz pieprasījumu pamatotais FCI rakstu, nu, pastāv EPSI raksturs, EIB vienlaikus mērķiecīgi izvēlsies vismaz 40% EPSI eh, finansējuma infrastruktūras novatoriskā mm, jomā un tā tālāk tā joprojām. Noslēdz ar vārdu komitmetu. Tātad tehniska rakstura labojums. Uh, Es domāju, ka mēs visi varam vienkārši būt lepni un apmierināti ar šo lielisko sarunu rezultātu. Tas ir labs solis uz priekšu, lieliska sadarbība starp abām komitejām, starp referentiem un ēnu referentiem. Un arī politiskajām grupām, kas visas būtiski devušas ieguldījumu, lai uzlabotu šo tekstu, došu tagad vārdu abiem referentiem. Nu, lai viņi nāk lejā ar pāris īsiem komentāriem. Lūdzu. Pavisam īsi. Paldies! Paldies budžetu un ekonu komitejas prezidijiem. Paldies līdzreferentam Udo Bulmanam. Es domāju, ka esam paveikuši lielisku darbu un mērķi, ko noteicām sākumā, ir sasniegti beigu beigās. Protams, vienlaikus saku paldies arī visiem ēnu referentiem Tad, kad parlaments ir vienots, saliedēts, tad, lūk, mēs varam gūt panākumus un sasniegt mēķus, ko nosakām. Pavisam īsi. Esam iesāpījuši 225 uh, miljonus eiro no Connecting, Connecting Europe instrumenta un 150 uh, eh, miljonus vēlējās pārvietoties, un tāpat laikā bija vajadzīgi svaigi līdzekļi, un tāpēc šobrīd mums priekšā ir tāds regulējums, kur esam spēcinājuši šo papildināmības principu, parlamenta klātbūtni, esam veicinājuši pārskatāmību, nu, piemēram, parlamenta klātbūtni šai valdē, mums ir attiecīgi ieceļams tur kandidāts, nu, plus vēl arī šī atskaitīšanās spēja. Vismazāk attīstītie reģioni saņem iespēju Um, iesniegt mazākus projektus ar lielāku Nacionālo veicināšanas banku klātbūtni finansējumā. Un arī šī konsultatī, šis konsultatīvais centrs um, izvēlēsies proaktīvāku attieksmi Tātad esam uz pareizā ceļa. Es ceru šobrīd, ka Eiropas investīcija banka atbilstīgi šo regulu interpretēs, lai nodrošinātu vairāk darba vietu, vairāk konkurētspējas Eiropas Savienībai. Un tās ir darba vietas tieši jauniešiem visos reģionos, nodrošinot atbilstīgu geogrāfisko līdzsvaru un investīcijas, kas pelnījušas atbalstu, līdz ar to uzlabos kopējo arī turklāt vidas aizsardzības jomu, jo šim jautājumam tāpat pievērsāmies kā vienam no mērķiem. Paldies visiem, un esmu pārliecināts, ka tam visam vajadzētu atbilstīgi arī darboties. Paldies! Udo Bulmans. Danke, den beiden. Lielas paldies! Lielas paldies abiem līdzpriekšēdētājiem! Es vēlētos arī īpaši pateikties Jose Manuēlam. Vēlreiz mēs varējām novērot ļoti labu um, komandas darbu. Tāpat arī es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem no visām iesaistītajām komitejām, jo īpaši es vēlētos šajā dienā pateikties arī darbiniekiem, tātad visiem šiem um, politisko grupu darbiniekiem, kas vēlreiz nodrošināja ļoti labu darbu. Galu galā tas ir pats svarīgākais. Tātad, ko mēs esam sasnieguši kā Eiropas parlaments attiecībā uz FC2? Kolēģi, jūs visi esat pieredzējuši politiķi. Jūs ļoti labi saprotat eh, šo administratīvo loģiku, kad programma tiek uzskatīta par labu programmu. Tad, kad nauda ir izdota. Pašās beigās budžeta gada beigās un e, budžeta posma beigās. Ar šo loģiku, godāmie kolēģi, mēs vairs netiekam galā. Naudas beidzas, bet e, mums ir jārūpējas, un arī mēs esam to darījuši, lai ar šo naudu tiktu paveikts labs, labs darbs, lai tiktu sagatavoti labi produkti, lai mēs reģioniem varētu palīdzēt eh, tikt galā ar nabadzību, lai mēs modernizētu mūsu rūpniecību, lai tur, kur ir vajadzīga modernizācija, tā arī notiktu, lai nauda netiktu izlietota nesaprātīgi un lai netiktu izmantota vecā administratīvā loģika. Mums ir jādomā par jaunas kvalitātes radīšanu par EFSI struktūra fonda modernizēšanu. Un tieši to mums arī ir izdevies panākt. Esam nodrošinājuši lielāku caurdzmību, lielāku kvalitāti, um, tāpat arī labāku pārvaldību, kas um, nodrošina šo caurdzmību, kas ļauj mums saprast, kāpēc mēs pieņemam šādus lēmumus. Tieši uh, tas arī palīdzēs FC darbā. Mēs uh, esam sagatavojuši augsti kvalitatīvu produktu, uh, kas ir radīts Eiropas Savienībā, un tie ir mūsu sasniegumi. Hosē Manuels jau norādīja, ka šos sasniegumus mēs varējām panākt tāpēc, ka visas politiskās grupas pielika šeit savu roku. Un es domāju, ka mūsu abu vārdā mēs varu teikt, ka mēs Nesam arī atkāpušies no parlamenta sākotnējā mandāta. Tad, tad viss ir ņemts vērā, viss ir iestrādāts un uh, sarunu komandas uh, vienotība ir mm, arī uh, bijusi tāds kā bezprecedenta gadījums šeit parlamentā. Es ceru, ka runājot par šiem tematiem, mēs varēsim virzīties uz priekšu un uh, mēs varēsim pildīt arī mums jaunos uzdevumus. Ja varbūt vēl lielas pārmaiņas Eiropas Savienībā nav notikušas, tomēr pirmie soļi ir spērti. Un paldies visiem par to. So. Paldies. Tad uh, tagad varam pāriet pie balsojuma. Vispirms uh, mums ir jānotestē sistēma. Sākam balsot. Tas ir testa balsojums. Can I, can I see, sorry. still some colleagues to vote for the test. Vai visi ir nobalsojuši izmēģinājumu balsojumā? Vai ir kādas problēmas? Time. Vēl mazliet laika dod jums. No, now is a test. Tagad ir tikai izmēģinājuma balsojums. Good also to be in favor of the test. Protams, ir labi balsot arī pāra testā. Some machine not working? Vai kādam nedarbojas balsošanas iekārta? Pamēģiniet, Filip, varbūt ar kādu citu. This is working. Vai tā darbojas? Jā. Yeah. Ok. Labi. Tad tagad varam pabeigt šo izmēģinājumu balsojumu. Un varam balsot ar personālu balsojumu. Šis galīgais balsojums par pagaidu nolīgumu. Sākam balsot. one colleague to vote, but it's not mandatory. Tā, vai visi ir nobalsojuši? Klīnce kunga balss ir jāpievieno, un viņš balso par. Labi, tad tagad varam slēgt balsojumu 52 pār, 4 pret, 1 atturas. Ļoti liels vairākums. Sirsnīgi sveicam visus, teksts ir pieņemts. Congratulations to everyone. Apsveicam visus referentus, ēnu referentus, personālu sekretariātu. Liels paldies arī Žanam!